Tādā gadījumā protokols ir apstiprināts. Četri īsi informācijas punkti. Es biju ļoti gandrīz, ka Līča Bokungs saņēma miera Nobel prēmiju. Viņš ir mierīgi, nevardarbīgi iestājies par uh,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 Eh, parastajā likumdošanas procedūrā. Informēju jūs, ka eh, trešdien es eh, ar padomus prezidentu parakstīšu sešus dokumentus, kas ir pieņemts saskaņā ar parlamentu 74. reglamentu punktu, un dokumentu nosaukumu tiks publicēts šīs sēdes protokolā. Esmu saņēmis no progresīvās sociālas un demokrāta alianses grupas priekšlikumu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 darba kārtības pēdējo projektu pieņēma uh, eh, priekšsēdļu konference saskaņā ar mūsu reglamentu 14. oktobrī, un tā ir jums pieejama. Un tagad izskatīsim darbu uh, no dienas uz dienu. Pirmdien, otrdien nav nekādu ierosinātu izmaiņu. Tur viss paliek tā kā iepriekš plānots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 tāpat kā citās grupās, ir debates par šo kalendāru. Es atkārtošu 2012. gadam. Tā kā tas nav likumdošana.